Good morning. Good morning, ladies. Labrīt, dāmas un kungi. Mēs turpināsim vakardienas darbus un uh, sāksim ar ikgadējo BIFA ziņojumu. Raprinska kungs ir uh, referents, es dodu viņam vārdu. Lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies priekšsēdētājs kundzim. Es uh, centos uh, izveidot pēc iespējas plašāku atbalstu. Mm, šim tekstam piedāvājot vislabāko padomu un uh, pozīciju, ko var ieņemt, lai aizstāvētu Eiropas Savienības finanšu intereses. Un es uzskatu, ka te mums nepieciešamas divas rīcības līnijas. Viena ļoti stingra un um, konsekventa, apkarot eh, krāpšanu bez eh, kompromisiem attiecībā uz šīs politikas eh, stingrumu, bet šī līnija ir jāpiesaista tikpat izlēmīgai politikai. lai uh, nepieļautu pārkāpumus vai jebkāda veida neregularitātes, lai dalībvalstis uh, pēc iespējas efektīvāk izmantotu ES resursus. Un skaidrs, ka mums, kā budžeta kontrolas komiteja, šeit ir pienākums būt atbildīgiem pret eh, nodokļu maksātājiem ES un eh, parūpēties par visefektīvāko resursu izlietojumu. Grozījuma priekšlikumi un kompromisa priekšlikumi tika veidoti šādā garā, proti cenšoties panākt plašāku konsensu par mūsu politiku. Es ceru mm, gūt jūsu atbalstu un ceru, ka komiteja mani atbalstīs. Paldies! Ajala Senders, kundze lūdzu Ines. Sí. <clears throat> Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka esmu aizsmakusi. Pirms eh, sākam balsošanu, gribu atvainoties, jo es eh, nevarēju būt klāt debatēs par eh, priekšlikumu projektam par komisijas budžeta izpildi, bet gribu norādīt, ka manas grupas nostāja tematos pār Olāf nav tā, ko prezentē Pārņokungs. Gribēju tikai ziņot to, ka grupai ir cita nostāja. Paldies. Tas nebija saistīts ar šo balsošanu, bet ar vakardienas jūsu ziņojumu prezentāciju, kad es nevarēju būt klāt, jo mums ir Junker plāns jāapspriež, kas mums eh, nedod iespēju piedalīties komitejās, kurās parasti mēs strādājam. Nezinu, vai īsti sapratu jūsu teikto, par ko te īsti bija runa, bet varbūt mēs bilaterāli to varam pārunāt. Ko es gribēju teikt, šis eh, stāsts ir visai sarežģīts, jo, mm, ja divās grupās mums, eh, no divām grupām mums ienāk identiski grozījumi priekšlikumi, uh, un uh, mēs cenšamies izveidot kompromisu, un nu, tas uh, padara šo stāstu sarežģītāku, un uh, īsnībā šī ir pirmā reize, kas kaut ko tādu piedzīvoju. Tagad izskatīsim kompromisus, Vis, vai mēs vispār uh, pieņemsim kompromisus, uh, pieļausim tos, tā teikt. Tad mums di būs divi balsojumi par kompromisu pieļaušanu un par pašiem kompromisiem. Pēc tam sāksim ar pirmo kompromisu. Lūdzu par pret. Atvainojiet, priekšsēdētāji. Vispirms ir jāliek uz balsojumu kompromisu. Es nesaprotu, kāpēc ir jārunā par kompromisu pieņemamību, jo tos atbalsta konkrētas grupas, un tad, ja tos atbalsta vairāk nekā viena grupa, tad tā ir daļa no balsojuma sarakstas. Mēs, es tagad nesaprotu, kas, kas īsti šeit notiek, un tas ir pirmo reizi desmit gadu garumā. Jā, jā, es tā sapratu, ka sākumā mums jābalso par kompromisu pieņēmamību, jo tie tika sagatavoti pēc uh, gala termiņa, un ja visas grupas pie, nu, tam piekrīt, tad nebūs problēma ar to. Tā ir? Pēc termiņa grozījumiem ir grozījumiem savs termiņš, kas tiek, grozījumi tiek pieņemti, un tā tiek sagatavoti kompromisi. Kompromisi nevar tikt sagatavoti pirms grozījuma termiņa beigām, un tie ir jāapspriež visiem, un tos apstākļus atbalsta vairāk nekā viena grupa. Ja jūsu grupa izlēmīja, ka eh, ne, nebalsos par šo kompromisu, tā ir jūsu problēma, bet nevajag nostādīt. Uh, šo jautājumu šajā gadījumā, jo tas var izskanēt plenārsēdē, tad, kad ir kompromisi pēc e, debatēm, un debatēm tas notiek vai nu iepriekšējā vai tajā pašā dienā, tas ir termiņu dēļ, taču šie kompromisi eh, tiek diskutēti nedēļu garumā, un tā nav plenāra sēdes mutātis mutandis, jo šeit ir skaidri norādīts, ka kompromisi, kas ir iesniegti pēc debatēm, debatēm, kas notiek plenāra sēdē vai nu iepriekšējā vai tajā pašā dienā. Tas nozīmē, ka e, viena grupa varētu iesniegt e, no sevis visus kompromisus. Also, Jā, es arī tā to saprotu. Mēs varam vēlreiz nobalsot, un vārdu sakot, ja ir grupa, kas ir pret kompromisu, tad mēs balsosim divas reizes. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss divi. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss trīs. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss četri. Par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pret 6 uh, balsīm līdz ar to pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 10 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 11. Un lūdzu, savamā. Yes, um... Jā. Man ir iebildums pret šo kompromisu, jo īstenībā 11. kompromiss ir mutiskais grozējums no referenta, un tas ir pretrunā ar komitejas līniju citos līdzīgos uh, uh ziņojumus skatot. Mēs uh, Vēlamies tagad balsot par eh, kompromisu pieņēmamību, par. Mm, darīsim to elektroniski. Lūdzu, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Kompromiss netiek pieņemts. 14 balsis pret 11. Priekšsēdētāji, es piekrītu tam, ka mums ir jāpārskat noteikumi, taču šeit nav runa par pieņemamību, bet mans jautājums ir tāds, ka es nepieļaušu nevienā brīdī, ka mēs kā kritēriju nosakām to, ka komitējā nosaka līniju. Šī komiteja pēc vēlēšanām ir cita, kas var mainīt savu vairākumu, un mēs esam saimnieki, lai mainītu šo vairākumu. Mēs esam politiķi, vairākumi mainās, un ja nostāja ir cita, tad vairākumu gūs cita nostāja. Šeit nekas vēsturiski nav iegūts. To mēs jau esam redzējuši dažādos jautājumos, tāpēc šeit ir runa par vairākumiem, kas tiek iegūti, tam es piekrītu, bet šeit nav nekā runa par vēsturisku iegūtām lietām. Jā, bet, protams, um, komitejas ticamība būtu labi, ja komiteja ik pēc 14 dienām nemanītu savu viedokli, un tagad komiteja izlēmusi nemanīt viedokli Pirinska kungs lūdzu. Tad tiešām nevajadzētu mainīt viedokli katru dienu. Kompromisu grozījums pieņem sekretariāts. Sekretariāts eh, tos ieliek balsošanas sarakstam. Nekādā veidā kompromisu grozījumus eh, var eh, uzskatīt par nepieņēmāmiem. Par tiem jābalso. Nedrīkstam tos izmest pēc tam, ka sekretariāts tos ir iekļāvis balsošanas sarakstā. Var balsot pār vai pret, bet nav nekādas iespējas to darīt citādi ja vispār mēs te runājam par pieņemumu procedūru, jums jāsāk diskusijas par šo jautājumu. Šis kompromiss, teiksim, neatbilst iepriekšējai praksē un tā tālāk. Par to var runāt, bet eh, nevar vienkārši izteikties par to, nobalsot un izmest. Labi. Tātad tu izskatīsim tiesisko pamatojumu. Mums te ir reglamenta procedūras parlamentam, proti 4. Eh, pants kompromisu priekšlikumu, lai par to balsotu priekšsēdētājam, jājautā um, asamblējai, vai ir iebildumi pret to. Ja iebildumi ir, tad um, vairākums uh, izlēmi balsošanas ceļā par pieņemamību. Jā, bet šeit ir pilnīgi cita situācija, jo Jālas Enderes kundze jau uz to norādīja. Runa ir par grozījumu šeit, kas tika pieņemts eh, dažu stundu laikā pirms eh, diskusijas. Tā šī nav situācija, kas ir šobrīd komitejā. Jā, mums ir arī 209. noteikums eh, par plenārsēžu procedūrām, pie kurām jāpieturas, un es uz to arī atsaucos. 12. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 13 tika atsaukts. Līdz ar to varam sākt ar mm, otro balsēm. 14. Eh, grozījums, eh, pirmais pants par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts. Mēs pārbaudīsim otro daļu 14. grozījumā. 14. grozījums otrā daļa. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 15. grozījums. Mums uh, ir mutiskas grozējums, ko iesniedz uh, referents. 15. grozējums par, paret, atturas, pieņemts. 16. grozējums šeit ir mutiskais grozējums no referenta puses. Mm, es vēlos gan uh, iebilst pret šo grozījumu, kurš ir par sākotnējo grozījumu. Mēs balsojam tagad par sākotnējo grozējumu numur 16, nevis par referenta mutisko grozējumu, koš ir pār sākotnējo grozējumu numur 16. Pret. Atturas. Tagad mums ir referenta mutiskais grozējums par 16. grozējumu. Tātad es esmu sākotnējā uh, grozījuma autora, un es uh, esmu iebildusi pret uh, referenta mutiski izteikto grozējumu. Un es to esmu izdarījusi, un tagad es vēlos, lai mēs nobalsotu par sākotnējo grozījumu, kurā autore esmu es. Es nevēlos jūs tagad maldināt, tā kā. Tagad par 16. grozījumu lūdzu. Par, pret, atturas, Paldies, ir pieņemts. 17. grozējums ir tehnisks dabas grozējums, 18, 19 atkrīt, jo tika pieņemts um, trešais kompromiss, 20. Uh, grozējums no manis un Makovējas kundzes, tur arī ir referenta mutiskas grozējums, es pret to iebilstu, uh, kā grozējuma autore balsojam par sākotnējo grozījumu 20 par, pret, atturas, ir pieņemts. 91. grozējums Balčitis, kolēģi grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozējums Makovais kundzes un mans grozējums, tur arī referents iesniedzis mutisko grozījumu, ku, pret kuru es iebilstu. Uh, Kurš ir pār sākotnējo 22. grozējumu par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski sākotnējo 22. grozējumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss liek 23. grozījumam atkrist, 24. grozījums un 25. pār to valīkungs eh, iesniedza mutisko grozījumu. Valī kunga grozījumu mēs eh, skatām par papildu grozījumu, balsosim par abiem vai, par, eh, vai pret valī kolēģa grozījumu papildinošu grozījumu, kāds iebilst. Neviens neiebilst, tad balsosim par Valī kunga mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par 24. grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Es izteicu iebildumu arī pret ceturto mutisko grozījumu, ko iesniedz referents. Balsojam par 26 un 26, 26 ah, un 27 atkrīt ceturtā kompromisa dēļ. 26 neatkrīt. Balsojam par 27. grozējumu par, pret, atturas, pieņemts. 28 par,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 jo tika tomēr 37C jābalso par, pret, pret at, atturas pieņemts, 38 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 38. Beidzam balsot. pieņemts 39 un 40. 39 iekļauts 5. kompromisā, 40. Tur mums ir um, referenta mutiskas grozējums, pret kuru vēlos iebilst. Līdz ar to balsējam par sākotnējo 40. par pret atturas pieņemts. 41 par pret atturas pieņemts, 42 par pret. Pārbaudīsim. 42 pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 43 par pret atturas. Pieņemts. Mm, Tā paša vairākuma. Par 42. mums ir um, referenta grozējums, es pret to iebilstu. Balsojam par sākotnējo grozējumu par pret atturas pieņemts. 45 par pret atturas pieņemts. 46 un 47 uh, iekļauti sestajā kompromisam 48. Ne, man te bija mans uh, saraksts, un uh, eh, tā nevis atbilst um, uh, patiesībai. Tātad mm, pie, par 53. tagad par pret atturas pieņemts. 54 par pret atturas pieņemts. 55 atkrīt, iekļaut 7. kompromisam, 56 par, pret, pārbaudīsim elektroniski, 56 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 57 un 58 kopām. 57 un 58 par pret atturas pieņemts 58 par to nav jābalso, šis ir tehniskas grozējums, 59 par pret atturas noraidīts. 60, 61, 62, 63, 64 un 67 iekļauti 9. grozējumā. 65 par, pret, atturas pieņemts. 66 par, pret, atturas pieņemts. 68 ar balīkunga mutisko grozījumu Šis ir grozījums, kas um, atgriežas pie sākotnējā Marinesku kunga teksta. Balsosim sākumā par Valikunga papildu grozījumu par pretātoras pieņems. Un tagad um, sākotnējs grozējums 58, 68 par pret atturas pieņemts. Kolēģis De Jong. Paldies priekšsādātāji. Es domāju, ja, mut, ja kāds iebilst pret mutiskiem grozījumiem, tie atkrīt. Līdz ar to man šķiet, ka mm, nav lomas tam, vai vairākums nobalso pār vai pret. Vienkārši atkrīt, ja kāds iebilst. Bet neviens jau neiebilda pret šo mutisko grozījumu numur 9. Neviens nav iebildis. Nevienam nebija iebildumu. Te ir daudz mutisko grozējumu. Un uh, vajadzētu kādam iebilst. Mums ir šī iespēja, teiksim, pie 69. grozējuma. 68. tika pieņemts, tagad 69. Es varu tikai teikt, Mums ir EPP mutiskas grozējums par 69. Vai kāds pret to iebilst? Neviens neiebilst. Tad balsojam par to. Par. Pret. Atturas pieņemts. Tad 70. Um, grozējums par. Pret. Atturas noraidīts. 71. par. Pret atturas pieņemts. 72 par pret atturas pieņemts. 73 jābalso, jo 11. kompromiss netika pieņemts. 73 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 73. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 74. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. bis zum 78 äh, fallen. Ne, ja, Kompromiss Nummer 11 haben wir ab. Ja, aber haben wir den, den Amendment Nummer 74 äh, äh, ja, ja gestimmt? De, desto, die, Achso, ja, genau das, genau, das Amendment 74 hast. 74. aizstāja visus pārējos, sapratu. Tad turpināsim ar 78. par. Pret. Atturas pieņemts. 79 iekļauts 12. kompromisā, 80 ar um, atsevišķu dalīto balsojumu. Pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret um, atturas pārbaudīsim elektroniski. 82. daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. 81 par, pret, atturas pieņemts, 82 par, pret, atturas pieņemts, 83 par, pret, atturas noraidīts, 84, 5 daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Otrā daļa 84. grozējumam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. Piektā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 85 par. Nu, apjukums iestājies zālē. Pārbaudīsim elektroniski. Pieņemts. 86 atkrīt. 87. Divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 88 par par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 88. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. Atkrīt. Pirmais grozējums. Par. Pret. Atturas pieņemts. Grozējums 2 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījumu 3 nebalsojam. 4 par. Pret. Atturas pieņemts. 5 par pret atturas pieņemts, 6 par pret atturas pie... noraidīts, 7 Par septīto gan ir jābalso. Septiņi. Par. Pret. Atturas. Elektroniski pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 8 un 9 un 10 un 11 un 12 un 13. Tie iekļauti otrajā kompromisā. Regija 1 par. Pret. Elektroniski lūdzu. Regija 1. Beidzam balsot pieņemts. Regija 2 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudīsim. Sākam, beidzam balsot. Jā. Pieņemts. 3 ist. Jau nokārtojām Regija 4 un 5 ar 7. 6. 5. ar desmito. Par ABC 7 nebalsojam. As, Rīgija 8 par. Pret. Atturas pieņemts. Libe 1, nē. To jau nosēc 4. kompromiss. Libe 2 par. Pret. Atturas pieņemts. Libe 3 un 4 nosēc 12. kompromiss. Libe 4 Agri otrā daļa par pret atturas pieņemts. Libe 5 nebalsojam, Libe 6 par pret atturas pieņemts, Libe 7 nosac 9 kompromiss, tad Libe A par pret atturas pieņemts, Libe B par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par visu projektu izmainītajā versijā, tātad elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. 27 pret 0. Apsveicam referentu par šo lielisko pārsvaru atbalstu. Paldies! Der nächste, genau, die nächste Abstimmung ist. Nākamais balsojums ir Piteras kundzes atzinums par augļiem un dārzeņiem, vai autori vēlas izteikties, vai referenti vēlas izteikties. Nē. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt īsi no manas puses šīs reformas mērķis mm, tiek palēnām sasniegts, neraugoties uz dažu dalībvalstu iekšējām grūtībām. Darbs turpinās, šeit arī attiecīgi tika veikti grozījumi balsošanas sarakstā. Labi. Ines. Gribēju tikai pieminēt, kā gribēju pieteikties sastajā punktā, izteikties par to, ja ir kādas problēmas. Tad tur sāksim. Septītais grozījums par pret. Tagad man ir eh, īsti jāsprot, kurš ir par, tātad par, pret, atturs, tātad pieņemts. Astotais grozījums par, pret, balsojam elektroniski. Balsojam elektroniski par astoto grozījumu. Beidzam balsot noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Desmitais par, pret, tagad iestājas haoss, balsosim elektroniski par desmito grozījumu lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Par pret noraidīts. 12 par pret atturs pieņemts. 13 par pret atturs par, ja, pret atturs vairākums pieņemts. 14. grozījums par pret atturs pieņemts. Ajēlas Sanders kundzei tagad došu vārdu. Nē, 15. grozījums par, pret. Vai varam elektroniski nobalsot? Balsojam elektroniski par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts. 16. grozījums par, pret, atturas Noraidīts. 17. Par. Pret. Atturs. Arī noraidīts. 18. grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 19. grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. Grozījums 20. Par. Pret. Nobalsosim elektroniski, manuprāt, noraidīts. Paldies, beidzam balsot. Ka pieņemts. Labi, ka pārbaudījām. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 23. grozījums pirmā daļa par. Balsosim elektroniski. 23. grozījums pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums otrā daļa par. Pret. Atturis pieņemts. Un 23. grozījums trešā daļa par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 23. grozījums trešā daļa. Manuprāt, noraidīts. 23. Beidzam balsot. 14 pret 13 pieņemts. 24. grozījums par pret. Atturas pieņemts. 25. grozījums par. Balsosim elektroniski. 25. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts ar skaidru vairākumu. 26. grozījums par, pret, atturis noraidīts. Apsvērums A, pirmais grozījums, pirmā daļa par, pret pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret noraidīts. Otrā grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret Pārbaudīsim elektroniski par ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Piektais grozījums. Par. Pret. Atturs. Manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Mhm. Piektais grozījums. Beidzam balsot. noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad par visu priekšlikumu. Pārbaudīt sesto grozījumu. Manuprāt, šeit bija skaidrāks rezultāts nekā pirms tam beidzam balsot. At, paldies, atvainojiet. Sestais grozījums pieņemts. Atvainojiet, dažreiz ir grūti redzēt, kurš kurā virzienā balso. Tagad balsosim par visu atzinumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Divdesmit pieci pret divi apsveicam referentai un pateicamies par paveikto darbu. Kolēģi, lūdzu. Sí, <clears throat> presidenta, solamente un pequeño. Priekšsēdētāji, neliels komentārs. Es domāju, ka mums iesniegtais balsošanas saraksts bija zem referentes lēmuma autoritātes un nedomāju, ka nav visai ētiski, ka izcēlumā parādās iesaka noraidīt vai izcelt šo grozījumu. Uh, referentes balss eh, viedoklis, referenta viedoklis vienmēr ir pirmajā kolonnā, un es nedomāju, ka vajadzētu maldināt kādu no deputātiem ar faktu, ka eh, izcēlums ir noraidīts vai izcēlums ir iesaka noraidīt, ka tas ir referenta um, eh, priekšlikums. Pirmo reizi es redzu kaut ko tādu balsošanas sarakstā un neuzskatu to ne par ētisku, ne par estētisku. Paldies! Ja, ich kann aber auch taču var arī saprast, ja referente vēl cenš, referente cenš vēl izskaidrot savu balsošanas sārakstu. Nu, man tas palīdzēja, jo es nebiju nodarbojusies rūpīgi ar šo jautājumu, bet, protams, pārdomāsim to, kā mēs labāk varētu sargatavot šos balsošanas sarakstus, lai visiem būtu skaidrība. Tagad turpināsim ar atzinumu no Petris ar Vamā par piena paketi. Vai atzinums sagatavotājs grib ko teikt? Nē. Tad, ja kolēģi ir pabeiguši un ir gatavi, vēlos turpināt balsošanu. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums. Vai mēs varam balsot blokā no 1 līdz 10 grozījumam? Nē. Otrais grozījums par, pret, lūdzu elektroniski. Otrais grozījums elektroniskā balsošana. Beidzam balsot. Skaidrs rezultāts. Tiešām neredzēju. Trešais grozījums par, pret, atturis, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturs noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas nu, pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Par visu atzinumu balsosim elektroniski. Sākam, beidzam. 26 pret 0. Apsveicam atzinumu sagatavotāju par šo iespējīgo rezultātu. Ar to mēs esam noslēguši šodienas balsošanas daļu. Liels paldies par disciplīnu un turpināsim ar darba kārtību tālāk. Wir fahren fort. Bonjour. Bonjour. Turpināsim darbu. Mit der Entlastung. Tātad turpināsim darbu ar budžeta izpildes apstiprināšanu. kas attiecas uz citām iestādēm. Un šodien runa ir par padomu un Eiropadomi par šo ziņojumu. Lūdzu, mums ir jāturpina darbs. Paldies! Dodu vārdu referentam, lai varētu iepazīstināt savu ziņojumu. Cerneckī kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu novēlēt labāku veselību Ajāla Senders kundzei. Tālāk mēģināšu izdarīt kopsavilkumu ziņojumam, norādīt visbūtiskākos punktus. Runāšu īsi tāds Eiropas Savienības justīcijas tiesa. Uzskata, ka civil dienesta svītrošs, civil dienesta eh, tiesas darbības uh, ir visai ilgas, lēmumi tiek pieņemti vēlu, un ir jāmeklē labāk sinerģija starp tūkošanu un mutisko tūkošanu. Ir vajadzīgs labāks geogrāfisks eh, līdzsvars, lai panāktu labāku pārvaldību eh, vidējā un augstāk kā vadības līmenī. Un visbeidzot, jāstrādā pie noteikumiem, kas pārvalda privātu auto izmantošanu. Revīzija palātai uzskata, ka ir auditu kvalitāte jāuzlabo vairāk nekā to kvalitāte. Tālāk E, elastīgi, ir jāpiemēro audits neparedzētiem gadījumiem. Arī tiesai ir jāsaīsina ziņojuma sagatavošanas laiks. Mums ir vajadzīgi skaidri ieteikumi īpašajos ziņojumus. Un visbeidzot, ir labāk geogrāfiski jāizlīdzina vidējais un augšējā līmeņa menedžments, jeb karta council and the european council. i suggest in the draft report to kartāga ir liela teica senie romieši mums ir jāmeklē atbildēs uz daudziem jautājumiem un arī ir jādomā par padomes labāku darba politiku izmantošanu. Tas attiecas uz neizmantotiem mutiskās tulpošanas pat, pakalpojumiem. 27. maijā tiesa publicēja ziņojumu nosodot Eiropas sociālo un ekonomisko lietu komiteju par pamatiesību hartas eh, pārkāpumu attiecībā uz kādu notikumu 2013. gadā. Un visbeidzot, ārējās darbības dienests, kas ir mūsu iecienītākā institūcija, uz tai ir jāpārskata ļoti smagā administratīvā mm, darbība, īpašā pārstāvu birojas eh, ir ar neskaidrām atbildībām. Tāpat ir jāpalielina personāla profils delegācijās un ir vajadzīgs labāks geogrāfisks līdzsvars. Turklāt ir grūtības ar ēku pārvaldību un loģistiku. Visbeidzot, sinerģijas ārējās darbības dienestā, delegācijās, sadarbībā, sadarbībā ar eh, darbība, dalībvalstīm ir nepieciešams, kā arī sadarbība ar konsulārajiem dienestiem. Un tagad, dāmas un kungi, es, es gaidu jūsu komentārus un grozījumus. Paldies! No, alle, tagad jūs iepazīstināt ar visiem saviem ziņojumiem. Mēs patiesībā gribējām rīkoties kronoloģiskā secībā. Sāksim ar Eiropa padomi un padomi. Nu, neviens nav perfekts, saka Certņeckī kungs. Jā, jūs tiešām racionalizējāt šo lietu, tā, var, protams, var rīkoties, to nav nekādas problēmas, taču tad, ja mēs apskatīsim kopumā visus budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumus, uh, kas attiecas uz uh, Eiropas Savienības tiesu, uz Eiropas uz, uh, ombudu un datu aizsardzības uzraudzītāju un pārējiem. Gajer kungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, tas ir diezgan praktiski rīkoties šādi, jo citādi mums katram būs jāpiesakās runāt sākumā. Čanecka kungs uh, pieminēja Kartāgu un to, ka Kartāga ir jāiznīcina, šo citātus arī diezgan bieži izmantoja, taču jautājums ir par to, kā mēs turpmāk rīkosimies. Iepriekšējā sasākuma laikā mums notika uzklausīšana, kur runājam par padomes eh, budžeta izpildes apstiprināšanu un to kritisko pārbaudi. Nu, labi atceros, ja mēs uh, izjautājam juristus, tad nevar gūt vienotu viedokli par to, vai saskaņā ar līgumiem šeit Pastāv mūsu tiesības sniegt šo apstiprināšanu, taču viņi atzina, ka mums ir tiesības uh, sagatavot šos dokumentus, tātad 3 pret 0. Un tas ir pirmais punkts. Un tad ir atkal punkts, kas noved pie tā, ka nevaram apstiprināt tādēļ, ka padome nenodrošina dokumentus. Tas nozīmē, ka mums nemaz nav pamata uh, pieņemt lēmumus. Un tagad, protams, paliek uh, sūdzība. Uh, Tas būtu nākamais loģiskais politiskais solis. Mm, to es tā pieminu, kaut gan neesmu tik drosmīgs, lai varētu sagatavot attiecīgi grozījumu priekšlikumu Žarnecka kunga ziņojumam, jo tas var darboties tikai tad, ja šī komiteja vienotos sākumā par šādu veidu un ja šāda sūdzība gūtu arī mūsu politisko grupu atbalstu. Vēlos tikai uh, tagad to pieminēt, lai veiktu tādu kā reklāmas kampaņu, lai pievērstu jūsu uzmanību šim jautājumam, tad iespējams, ka šī procesa vai nākamā budžeta izpildsaprašanas procesa laikā varam noformulēt konkrētu tekstu. Tā kā es nesagaidu no padomas nekādu rīcības maiņu, tad šī iespēja mums paliek arī nākamajam gadam, kamēr padome attiecīgi šādi uzvedas. Un esmu e, pārliecināts, ka padome trīzumā nemainīs savu nostāju. Tātad mums ir attiecīgi jārīkojas, taču vienoti un nav nekāda jēga tam, ja mums būtu lēmums par 13 plus 14, tad mums sasaukumā vienkārši neizdosies neko panākt. Mums šajā procesā tiešām ir nepieciešams vienoties. Uh, kopīgi uzstāties vienoti. Tas par padomis budžeta izpildes apstiprināšanu. Otrais punkts. Budžeta komitejā es atbildu par aģentūru budžetiem. Esmu pastāvīgais referents šeit un vēlos pievērst mūsu kolēģu uzmanību tam jautājumam, kas, manuprāt, revīzijas palātas budžeta izpildes apstiprināšanā spēlē būtisku lomu. Uh, Ošeina kungs, kurš vairs nav mūsu vidū, bija atbildīgs par aģentūru budžetu, un viņam radās tāda ideja, kas, manuprāt, mums ir jāplūko ļoti kritiski. Viņš panāca palātā, ka aģentūru uh, Uh, audits tiek veikts kā ar pakalpojums, tas tika nodots privātajām instancēm. To var tā darīt, ja uzskata, ka nav pietiekami resursi, taču tad aģentūrām par to jāmaksā. Nu, ja es tā rīkojos, tad jau es uh, savā vietā varu uh, iecelt kādu personu no nodarbinātības aģentūras, varu iedot viņam balsošanas sārakstu, nodrošināt nelielu atalgojumu un rīkoties šādu. Un tādēļ, manuprāt, palāta šeit eh, rīkojas nepareizi. Protams, var vēl diskutēt par to, vai ir nepieciešamie resursi, lai izpildītu savus pienākumus. Pagājušajā sasākuma laikā mums par to bija iniciatīvas ziņojums sagatavots, kur patiesībā nodoms bija uh, uzaicināt uh, palātu un pajautāt, kur nepieciešami vairāk resursu, uh, lai varētu veikt attiecīgo darbu, bet ja mēs nolēmjam neturpināt savu darbu, nodot to privātiem un tad likt par to maksāt tiem, kas tiek izmeklēti, pārbaudīti, nu tas tiešām ir iespaidīgi. Uh, Un runājot par revīzijas palātas budžeta izpildus apstiprināšanu, mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai paustu mūsu nodokli. Tamas Toiča kungs lūdzu. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves ö, kollégák! Paldies! Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Čārnecki alel. Čārņecka kungs ir izvēlējies vislabākos risinājumus, apvienot būtiskāko ziņojumos un to eh, tad izdiskutēt. Gribētu pateikties pirmkārt par sagatavotiem ziņojumiem um, un ieguldīto darbu attiecībā uz 13. gada budžetu izpildi. un ziņojuma projekti apliecina to, ka viņš ir tos gatavojis ļoti rūpīgi un iestrādājis konkrētus komentārus. Tālāk par pārvaldības jautājumu padomē šķiet, ka situācija ir dramatiska. Eh, helyzetet, mint Geyer képviselő úr, azt Es gan no savas puses neuzskatu situāciju tik nopietni, kā to Gālērkungs uzskatīja. Un raugoties no līguma viedokļa punkta, situācija ir visai sarežģīta un grūti atrisināma. Skaidrs, ka šajā situācijā izvērtēt situācijas nav tik viegli. Es atceros savus bērnus, kuriem, bija, kuriem bērnībā bija konflikti saistībā ar rotaļlietām. Un arī viņiem bija grūti tikt e, galā savā starpā. Mums ir jāizpētā mm, pārvaldības problēma, padomu vēlreiz teikt, teiks, ka viņiem nepatīk mūsu norādes, pēc tam mēs uh, mēs ar padomu strīdēsimies, kurš saņēma kurus dokumentus, kurš nesaņēma, bet kopumā tā ir visai bērnišķīga spēlīte. Par izcinājumu runājot, tad, kad mēs bijām jauni, tad mēs vienmēr teicām, ka atras, eh, radīsim risinājumu. un varbūt eh, ir jādomā par labāku risinājumu nekā atlikt uz vēlāku laiku šo izpildi. Protams, ka Čārņecka kunga ziņojumā ir ļoti daudz um, norādītu nepilnību, eh, kuras ir jārisina gan ēku sakarā, gan citās jomās, bet arī grib pasvītrot pozitīvo par ekonosok, par reģionu komiteju, par um, daudziem citiem jautājumiem cilvēku resursiņā. Es domāju, ka tie ir jautājumi, kas neietekmē institūciju darbības neatkarību. Bet runājot par resursu izmantošanu. Mums vajadzētu apzināties to, kā varētu lūgt revīzijas palātu sagatavot komisiju, kas norādītu, identificētu punktus, kuros ir nepieciešama labāka sadarbība. Tālāk par vēl vienu punktu, kas ir tulkošanas un mutiskās tulkošanas tēriņi. Daudzās jomās eh, tās tie šeit skaitļi satraucoši. Es vēlētos, lai revīzija palāta sagatavotu kopīgu redzējumu attiecībā uz izdevumiem pār rakstisko un hotisko eh, tulkošanu. Protams, nevar jaukt kopā ābolus ar bumbieriem, taču ir jāredz, kur var labāk izmantot resursus un identificēt ekonomēšanas iespējas. Nākošā norāda. Daudzās institūcijās ir runa par geogrāfisko dzīmumu eh, vadības līmeņu līdz uh, sadalījumu un domāju, ka tam vajadzētu būt obligātam nākotnē, lai ikviena institūcija un iestāde mūs informē par savu personāla sadalījumu, vai tas būtu geogrāfiski, vai dzimumu ziņā, vai um, ieņemamo amatu līmeņu ziņā. Ārējās darbības dienests Diemžēl pagājušajā gadā tā, tur bija vērojams daudzas problēmas, kas atkārtojas. Tā ir struktūra, kas darbojas. Nevienmēr optimālā veidā. ir vesela rinda ar problēmām šajā institūcijā. Kas, kuras sakarā rodas dažkārt dubults finansējums un var paust nožēlu par to, ka kopš 2013. gada nav panākts panākti pasākumi cīņā pret skrāpnieciskām darbībām. 2013. gadā arī 90% no tematiem eh, jautājumiem tika pabeigti 10 līdz 18 mēnešu önmagával szemben megfogalmazott vállalást a 2013-as évben. Un tāpēc 2013. gadā daudz jautājumu netika pabeigti, tāpēc 2014. gada pārvaldības pabeigšanu, sakot no šī laika, visas institūcijas pievieno pie sa savas atskaites par aktivitātēm, informāciju par politisko stratēģiju un tas ir būtiski arī revīziju palātai. Un kā arī atbalstu referents sacīto par revīziju palātu. ka tā pātrina gada pārskatas eh, sagatavošanu un noslēgumā varam atbalstīt Čarnecka kunga piedāvājumu. Das Wort erhält die Kollegin Ayala Sender. Ayala Senders, kundz, lūdzu. Paldies. Pirmkārt, vēlos pateikties deputātu Čarnecki eh, arī par laba, laba vēlējumiem. Man tik tiešām ir problēmas ar balsi, bet arī gribu pateikties Čarnecka kungam pār paveikto darbu un arī par to, ka mums ir nodoms iesniegt grozījumus Atsevišķi grozījumi var izrādīties viens otru papildinoši. Vispirms gribēju teikt, izteikt vispārīgu komentāru. Varētu šķist interesanti tas, ka 2013. gadā izpildes līmenis lielajās um, institūcijās justīcijas tiesa, reģionu komiteja pārdome bija maz zāks izpildes līmenis nekā iepriekš. Tas ir pretēji nekā citās institūcijās. Attiecībā uz padomi es ļoti rūpīgi klausījos kolēģi Gāleru, bet man ir visai drūms iespējas ka, ja, ka mēs vienmēr sūdzamies, ka dzirdam to pašu meldiņu visos gadījumos, bet arī mēs paši spēlējam to pašu meldiņu. Vis, mēs noraidām uh, budžeta padomas, uh, padomas budžeta izpildi, un arī Latvijas prezidentūra pauda int pauda domu, ka ir jāuzlabo šīs iespējas, un arī es gribētu mēģināt tuvināt nostājas. Lai neiznāktu tā, kā šāda izpildes neapstiprināšana radītu uh, uh, lielākas problēmas. Es vēlētos konstruktīvā veidā piedāvāt tuvināšanos, lai uzlabotu dialogu kapacitāti un arī atskaitīšanos pilsoņu priekšā. Tas ir ļoti būtiski, lai pilsoņiem būtu lielāka caurskatāmība. Devītajā punktā Čarņēcka kungs runā par Eh, auditoru struktūras izveidošanu, bet dialoga trūkuma apstākļos mums ir nedaudz iespēju labāk informēt pilsoņus. Tāpēc pilnīgi noteikti gribētu uzrunāt eh, ne tikai referentu, kas ir atvērts, bet arī pārējos kolēģus, uh, ka vajadzētu domāt par to, lai mūsu rīcībai nebūtu negatīvas sēku. Otrkārt, atbalstu vairākas iebildes un priekšlikumus, ko norāda gan deputāts Černeckis, gan Gāģērs ar to vēlos teikt, ka atsevišķos gadījumos es uzskatu, ka spiediens palīdz um, sagatavot uh, savlaicīgākas atskaites uh, reviziju palātā, bet mums ir jāpanāk labākās revīzijas, un šeit es piekrītu Čanecka kungam attiecībā uz mēdīju redzamību. Es atbalstu pārskatīšanu un ieteikumus, jo atsevišķos gadījumos, piemēram, slavenais ziņojums pār lidostām, uh, par to it kā būtu bijusi krāpšanās un korupcija lidostās, lai gan jau no sākuma to skaidrojas, ka šeit nekā nelegāla nebija un nekā pretlikumīga. Tāpēc mums vajadzētu arī ņemt vērā arī konjunktūras aspektus un vajadzētu izvairīties no maldīga iespaida par to, ka būtu bijusi korupcija tād, kad tā nav bijusi. Un tā sakarā izveidojās samērā sarežģītas struktūras. Tāpat um, es saprotu, kā eh, revīzijas palātā notiek pārmaiņas, taču būtu noderīgi vēlreiz domāt pār vēstījumiem, kas izskan, lai būtu informācija un patiesa informācija. Par gada pārsnaktu pārskatas sniegšanu saulaicīgāk. Domāju, ka jo ātrāk tas tiek sniegts, jo labāks iespējas ir komentēt un paveikt mūsu darbu, taču es arī saprotu, ka šeit ir eh, darbs jāpabeidz labā, labāk un nevis ātrāk. Pār ārējās darbības dienas tagad. Čārņecka kungs eh, skatā pašreizējo situāciju, kas ir pilnīgi normāli, taču mums ir jāpieturas pie mūsu komitejas funkcijas, tas ir budžeta kontrole, un nevis par politiskiem uh, aspektiem, kas būtu vai kas nebūtu jādara ārējās darbības dienestam. Ar to nodarbojas ārlietu komiteja. Un tāpēc man liekas, ka atsevišķi jūsu punkti, piemēram, par Ukrainas krīzi, ka tiem nevajadzētu parādīties šajā ziņojumā. Tas ietilptu ārlietu komitejas kompetencē, bet ne mūsu debatēs. Es saprotu, ka ir jāmaksimizē visi līdzsvari geogrāfiski un pārējie ārējās darbības dienesta gadījumā, taču mēs esam periodā, kad darbība tiek uzsākta, un arī jūs šo jautājumu uzdevāt. Attiecībā uz nacionāliem ekspertiem mums ir jārēķinās ar dalību valstu pieredzi un jomā, kur ir runa par Eiropas diplomātijas veidošanu. Es gribētu piešķirt viņiem um, um, iespējas rīkoties. Par justīcijas tiesu runājot, var atbalstīt to, ka ir ļoti daudz oficiālo uh, transporta līdzekļu, un šis jautājums ir jāskata par tūkošanu, mutisko tūkošanu. Domāju, ka. Mums ir jāizveido darba grupa, lai redzētu, kādā veidā varētu uzlabot tulkošanas jautājumu. Pār mutisko tulkošanu runājot, es būtu daudz piesarcīgāka, jo ekosok gadījumā un reģionu komitejas gadījumā tika pielikti pūliņi, bet kur e, situācija brīžam ir izveidojusies, kas nav apmierinoša, un mums ir jāpasargā iespēja sarunām visiem deputātiem visās valodās, kā arī pilsoņu piekļuve tekstiem visās valodās. Varētu uzlabot šo darba grupu. Mutis, rakstiskās tūkošanas ziņā, bet tāpat jūs norādījāt, ka ir neraugoties uz ekonomiku mēšanu ir bijis vērojams, eh, vērojama disfunkcija. Mums nevajadzētu eh, uz taupības eh, rēķina pazaudēt Eiropas valodu daudzveidību bagātību. Mums pret to ir jāizturas visai vērīgi. Tālāk par ombudu runājot ar to nebija nekādu problēmu, un pār uzraugu bija tulkošanas problēmas. Kopumā tas no manas puses ir viss sakāmais. Paldies! Karī kundze lūdzu. Thank you. First of all, I would uh, like to start thank... Paldies! Uh, sākumā vēlos pateikties referentam par ļoti labi, pamatīgi paveikto darbu, runāt par padomu, atbalstam to jūsu viedokli pilnībā šobrīd par budžeta izpildes neapstiprināšanu. Kamēr padomi atsakās eh, vest eh, patiesu dialogu ar mums, mēs nevaram nodrošināt šādu darbu. Mums ir jānodrošina tas, ka saņemam visas atbildes mūsu jautājumiem, un viņi atsakās atbildēt mūsu jautājumus. Pagājušajā gadā mēs jautājām komisijai viedokli par šo problēmu, un tā mums tiešām deva ļoti interesantu atbildi. Jūs arī uz to atsaucāties rezolūcijā. Taču tā neko neatrisināja. Mūsuprāt, mums kā komitejai ir jāpārdomā tas, ko mēs varam izdarīt Komisija mums nevar palīdzēt šajā uh, lietā. Mēs esam centušies jau vairāk kārt uzsākt dialogu ar padomi, taču bez panākumiem, un mums tiešām ir jāatrod kāds risinājums, jo nevaram vienkārši tā turpināt un doties pie cilvēkiem savienībā un teikt, ka mēs uh, neapstiprinājām budžetu, taču neko ne, neizdarījām, lai to izdarītu. Tādēļ mums tiešām ir jādomā par nākamajiem soļiem. Uh, Un mums vajadzētu pajautāt, varbūt, ka mēs varam palūgt Eiropas Savienības tiesai viņu viedokli attiecībā uz šo problēmu, jo mums ir jāatrod kaut kāds risinājums šī problēma. Mēs nevaram vienkārši tā turpināt. Un nākamais jautājums, par ko gribēju runāt, ir par ārējās darbības dienestu. Tas ir tāds neliels punkts, 19. un 11. punkts. Mums Manuprāt, mums nevajadzētu palaukoties uz šī dienesta darbību, bet gan uz to, kā tas izmanto savus finanšu līdzekļus, un tādēļ, manuprāt, 9. un 11. punkts ir pārāk tālu, tos neatbalstīt, bet pārējo rezolūcijas daļus atbalstīt, un, manuprāt, darbs tika paveikts lieliski, liels paldies referentam par to. Paldies, es pat arī pieteicos uh, izteikties. Šis jautājums, ko mēs darīsim saistībā ar padomi. Manuprāt, mums vajadzētu vēl mazliet paciesties, un Štots kungs šeit izmantoja salīdzinājumu ar bērniem, un ar bērniem tiešām ir jāizrāda pacietība, un šeit vēlos atgādināt, ka mums nedrīkst iztrūkt pacietības. Turklāt nedrīkstam arī pazaudēt uh, mūsu rūpes. Uh, Protams, nevaram noliegt to, ka valdības šeit eh, vēlas kontrolēt parlamentu. Nu, godīgi sakot, tikai pār manu līķi, un uh, gadsimtu gaitā cilvēki ir miruši citu iemeslu dēļ. Um, ja runāt par šo kontroli un kā notiek kontroli mūsu grupā, un var atzīt, ka šis parlaments tiek kontrolēts tik lielā apmērā kā neviena cita institūcija, un mums, mēs tiešām cenšamies šeit cīnīties par to, kā uzturam šo paškontrols jautājumu par ļoti svarīgu, un būtu jauki, ja padome savu paškontrols jautājumu un budžeta kontrols jautājumu, gan sava budžeta, gan dalībvalstu budžetu kaut, kaut eh, mazliet eh, uztvert tikpat nopietni, cik mēs. Un līdzšinējā darbība ir pierādījusi, cik patvaļīgi dalībvalstis e, izmanto savienības līdzekļus, un mēs nevaram atbalstīt šādu rīcību. Vēlētos, lai mēs kopīgi varētu pārdomāt, ko mēs varētu izdarīt šajā sakarībā. Mums tiešām bija šī ļoti interesantā tikšanās iepriekšējā sasākuma laikā, un iespējams, ka mums jāpārdomā šāds uh, sēde iespējams mūsu komitejas ietvaros, kur mēs šī sasākuma laikā nu, veltam kādu stundu, uzklausam e, tiesu viedokļus, kolēģu viedokļus par to, kādas ir mūsu iespējas. Mūsu juridiskais dienesks e, nav nemaz sajūsmāts par to, ka varbūt vēlamies doties uz Luksemburgu, jo nu, līgumi ir tādi, kādi tie ir, taču šeit ir jāņem vērā vēsturiskā attīstība. Līguma, līguma grozīšana, to vienmēr eh, veica cilvēki, kuriem budžeta jautājumi nebija vissvarīgākie. Tādēļ katru reizi, grozot līgumus, mēs zaudējam kompetences. Kompetences tika nomainītas. Un uh, Pirms Lisabonas mums bija vairāk iespēja nekā pēc Lisabonas, jo vienkārši šajā namā tie cilvēki, kas sēdēja sarunu grupās, eh, atteicās no iespējām. Un atkal šis jautājums, kurš apstiprina kura budžeta izpildi? Šie jautājumi nekad netika aplūkoti grozot līgumus, un mums ir jāsagatavo tādi kā projekti, nākamajiem eh, līguma grozīšanas gadījumiem, lai mēs būtu sagatavoti, jo pašreizējā budžeta izpildes apstiprināšana līgumā ir tik novecojusi norma, kas um, apraksta tādu laika periodu, kurā pastāvēja tikai komisija, kur pat pārējās institūcijas neeksistē, kā parlaments un vai padome citas institūcijas. Tātad toreiz viss, kas pastāvēja, bija komisijas budžeta daļa, un tādēļ arī ir ierakstīts, ka parlaments apstiprina komisiju, jo tur visi budžeti bija iekļauti, taču kad visi šie budžeti, tā kā ir dibinātas citas institūcijas, ir izņemts no komisijas daļas. Komisija ir savs budžets, un šis aspekts netiek ņemts vērā līgumā. Proti, pastāv trūkums līgumā, uh, kuru padomu izmanto un var arī gatavi to atklātā pateikt, izmanto ļaunprātīgi savam labumam. Jo šis fakts, ka līgumā ir teikts, ka parlaments apstiprina budžetu komisijai, nenozīmē, ka mēs nodarbojamies ar šo apstiprināšanu. Tas, tas ir saistīts ar to, ka ar šo vēsturisko attīstību, ka sākumā viss atradās vienā vietā, tagad ir desmit budžeta sadaļas, Mēs apstiprinām visu, ne ar vienu nav nekādu problēmu, izņemot ar padomi. Iespējams, ka šeit uh, padoma atkal vēlas panākt džentlmeņu vienošanos. Nu, viņiem ir jāvienojas savā starpā, tas nav jādara mums, un mēs to nevaram nodarīt mūsu nodokļu maksātājiem, un būtu šausmīgi, ja mēs iekļautos uz šādu, paļautos šādu vienošanos. Iespējams, ka laiks vēl nav uh, pienācis, taču mums ir nepieciešams plāns. Un pirmais ieteikums būtu sagatavot šādu līguma grozīšanas projektu. Un tad mums ir jāuzstāj uz to, lai šis projekts turpmākajās diskusijās tiek ņemts vērā. Uh, Un tad mums ir jāpiespiež ik viens, un vakardien bija tāda iespēja, kad Latvijas prezidentūra pie mums vienu viesojās, un Ajāls Sanders kundze to arī attiecīgi pieminēja, mums ir jāpauž visas mūsu prasības, proti, ka mēs apstiprinam valdības nevis otrādi. Tas bija par šo punktu, un tagad vēlos teikt referentam, ka šis reģiona komitejas ziņojums jau ir eh, ļoti interesants, jo šeit ir sajauktas vecās un jaunās problēmas, vecās problēmas vēl nav atrisinātas, piemēram, or, ārējā darbības dienesta organizācija. Mums ir zināms, ka šeit ir ļoti daudz augstu amatu un nekur nav, nekur citur nav tik daudz mazu ģenerāldirektorātu un, un ģenerāldirektoru kā šajā ārējā darbības dienestā šeit pastāv lieli trūkumi, kas rada lielas izmaksas, un šeit nemaz nevēlos pieskarties pat politiskajiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Taču tas, ko ārējās darbības dienests varētu izdarīt, uzlabojot savu organizatorisko struktūru, par to mēs vēl varam runāt un vēlos arī patiesniegt pāris grozījumus. Tas kopumā viss, ko es gribēju izteikties par šo jautājumu. Un um, runāt arī par revīzijas palātu, tas ir iespaidīgi. Mēs domājam, ka runājam par revīzijas palātu, bet patiesībā tas ir autoparka uzņēmums, kur ir apmēram 75 autoparki un es cik šoferu, nu tas ir iespaidīgi. Ja mēs palikomies ārējās darbības dienas, tur līdz šim bija tikai viens dienas automobils, un mēs arī nevēlamies, lai būtu vairāk. Nu, mums tiešām ir piemēri, kā var darbu paveikt labāk, citādāk, un šeit revīzijas palāta ir jāatbild uz mūsu uzdotiem jautājumiem, kur arī vēlos izteikt jautājums, kurš vēlas izteikties, ka rākungs no ārējā darbības dienas lūdzu. Paldies, uh, Grēsla kundze. Bezmika, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komitejas deputāti, referentkungs. Trīs piezīmes no manas puses rieģējot uz šīm debatēm. Pirmkārt, lai norādītu, ka mūsu sadarbība ar Olāfu ir lieliska. Kopš izveidots ārējās darbības dienests, un, kā jau Morgerīni kundze uzklausīšanas laikā 26. janvārī sacīja, mūsu saprašanās memorands ar Olaf ir parakstīts 23. janvārī. Varbūt ir vajadzīgs neliels formāls eh, labojums. Tālāk kā jau Morgarīnī kundze norādīja, nu, īpašs geogrāfiska līdzsvara trūkums starp dalību valstu pārstāvību e, tomēr nav vērojams un atsevišķos gadījumos ir vērojama kāda pārliecīga pārstāvība vai nepietiekama, tomēr to nevarētu uzskatīt par kādu um, sistemātisku parādību. Un šāds vispārinājums mūsu prāt nav vietā. Trešā piezīme, kā jau vairāki komitejas deputāti norādīja, 10., 11., 22. punkts nav sakarā ar budžeta izpildi un varbūt tie būtu jās skata citā veidā. Un, protams, esmu gat gatavs reaģēt uz deputāta Doiča sacīto par uh, priekšrocību dubultošanos, kuru es nevisai labi izpratu saturu. Paldies uh, eh, Grāna kungam, vai kāds no institūcijām vēlas papildu izteikties par uh, šiem punktiem? Ja nē, tad Černecka kungs, mūsu referents. Paldies. Uh, Priekšsēdētājs kundze ļoti īsi. Gaira kungs nav klāt, bet nākamreiz es ceru, ka mūsu uh, potenciālās diskusijas par um, romiešu filozofu un oratoru Kato uh, varētu būt um, visai dzīvas un um, un spraigas, un paldies uh, katrā gadījumā kolēģiem par ļoti interesantiem komentāriem. Īpaši par uh, ārē dienesta situāciju. Es ceru, ka tā uzlabosies. Karī kundzei. Paldies arī par jūsu atbalstu, runājot padomu un Eiropadomi. Šis ir viens no pamat izaicinājumiem mūsu komitejai. Godīgi sakot, pastāvīgs izaicinājums tas ir mūsu komitejai jau daudz gadu laikā. Tagad pie 9, 10 un 11 punkta mums ir bijušas domstarpības. Žēl, ka tā. Čārs kundze un Greslas kundze. Jā, pacietība jābūt, es piekrītu. Pēc runājot par padomi. Bet viens jautājums, cik ilgi eh, mums jābūt pacietīgiem? Mēs taču nevaram būt naīvi. Paldies visiem par komentāriem. Es ceru, ka mums būs laiks, lai uzlabotu šo ziņojumus. Paldies! Paldies. Citu komentāru mums nav. Līdz ar to esam nonākuši publiskas sanāksmes beigās. Tagad turpināsim ar koordinātoru sanāksmi. Tad turpināsim darbu pēcpusdienā, pulksten trijos, strādāsim ar aģentūrām un citādi, lai jums jauki norit šis laiks līdz pēcpusdienas sanāksmei. Un lūdzu, esiet punktuāli. Paldies!